Good morning, colleagues. Our uh, meeting this morning. Labrīt, kolēģi! Mūsu šā rīta sanāksme ir no 9.30 līdz 11.30, un pēc tam būs uh, koordinātora sanāksme līdz 12.30. Attiecībā uz darbkārtības pieņemšanu mums ir virkne izmaiņu. Ceturtais punkts par Eurodak izveidi ir atlikts un būs uh, balsojumi 11.10. Divi balsojumi. Ja neviens neiebilst, tad apstiprinām darba kārtību. Par valodām, diemžēl, horvātu, latviešu un uh, gēlu valodā uh, nav pieejams tūkojums, uh, un pēcpusdienā nebūs dāņu un horvātu valodā tūkojums, tā saka priekšsēdētājs. Tagad uh, koordinātoru rekomendāciju apstiprināšanu 5.2 punktu kontekstā. Vispirms mums ir eh, papildus datumlibi sanāksmē 11. aprīlis un arī 27. aprīlis no 2 līdz 7.30 eh, vai komiteja var to apstiprināt. Jā. Tad trešais punkts ir eh, Eiropas um, prokurora regula. Um, parlaments, uh, padomu un komisija saņēma paziņojumu no dalību valstīm uh, par pastiprināto sadarbību, lai pieņemtu Eiropas uh, prokuroru biroja regulējumu. Uh, regulas projekts ir eh, jāapstiprina parlamentā pirms tas var tikt pieņemts, un ir 16 dalībvalstis, kas šeit ir iesaistītas. Ceturtais punkts, eh, te ir runa par tā saukto bezpapīra komiteju, par kur mums vajadzētu kļūt. Varbūt atcerēties, ka šī sasaukuma sākumā mēs eh, izlēmām ieviest pakāpenisku pieeju, lai pārtrauktu drukāt eh, sēž dokumentus. Mēs jūs toreiz informējām, ka ir tiešsaistes aplikācija e-meeting, kurā ir pieejami visi dokumenti. Eh, jūs varbūt būsiet pamanījuši, ka automātiskā papīra dokumentu eh, izdalīšana ir apturēta un dokumenti ir pieejami pie zālziņiem, ierobežotā daudzumā. Uh, Un jāatzīmē, ka sēdē šie dokumenti netika izmantoti, līdz ar to mēs tagad pāriesim pēdējā fāzē un pārtrauksim eh, drukāto dokumentu drukāšanu. Un eh, no šīs dienas tikai darba kārtības būs pieejams papīra formātā um, pie zāles durvīm, un tie deputāti, kas vēl nav izmantojuši e-mītīga aplikāciju, lūdzu iepazīstieties ar to un atrodiet tur vajadzīgos dokumentos. Un visbeidzot, vienkārši atkārtošu vēlreiz. Uh, ja visi to var apstiprināt, ja ne, tad um, lūdzu sakiet man, ja jums tas nav pieņemams. And... Labi, un tad piektais punkts ir elektroniskie balsojumi. Lūdzu sagatavojiet savas uh, elektroniskās balsošanas kartes uz 11.10. Tad būs divi balsojumi. Visbeidzot, protokola apstiprināšana 27. 28. februārs uh, un vēl pagājušā gada 23. un 24. maija un 21. Maija, marta sanāksmju protokoli. Ja nav iebildumi, tad tie būs apstiprināti. Ceturtais punkts ir atlikts, tagad pārējām pie piektā punkta. Kolēģi, šeit ir paredzēta komisijas prezentācija par eh, komisijas ziņojumu Eiropas parlamentam un padomē par piemērošanu un pilnvaru delģēšanu saskaņā ar Eiropas parlamentu padomas eh, regulu par sprākstēlu prekursoru tiesniecību un lietošanu. Uh, 28. februārī tika pieņemti, pieņemts šis ziņojums, kā tas ir noteikts 14. un 18. pantā, un tagad es došu vārdu komisijai prezentācijai. Tas ir Dasa kungs, kas ir ieradies no komisijas, viņam vārds uz piecām minūtēm, pēc tam kolēģi varēs izteikties. Sveicu jūs šeit, Dasa kungs, lūdzu. Labrīt uh, visiem, uh, paldies priekšsādētāji, liels paldies par to, ka atvēlējāt laiku šim uh, jautājumam. Mēs uzskatām, ka um, pašgatavotu sprīdzekļu apkarošana ir ļoti svarīga daļa cīņā pret terorismu. Nesenākie uh, terora akti Eiropā gan ir uh, uh, īstenot ar citiem līdzekļiem, un tik un tā um, pašgatavots sprīdzekļi joprojām ir lielā cieņā teroristu vidū. Uh, tie ir pieejami ieroči, un tie diezgan vienkoši, vienkārši un arī efektīvi. Līdz ar to uh, Uh, mēs redzam arī šos postošos rezultātus Briselē un Parīzē un nesen arī Ēģiptē. Teroristu propaganda internetā uh, dod ļoti vieglu pieeju um, spriedzekļu gatavošanas instrukcijām potenciāliem teroristiem. Uh, un tā sauktā kalifāta ietvaros mēs esam redzējuši zināšanu nodošanu par spridzekļu gatavošanu un uh, iespējams arī kaujinieki atgriežas no a, uh, apmācībām a, uh, terorismā a, um, Eiropā un arī atgriežas ar zināšanām par to, kā gatavot spridzekļus. Un tāpēc mums ir iemesli, lai turpinātu šo darbu un to pastiprinātu, lai pasargātu sevi pret šiem uh, pašgatavotiem spriedzekļiem. Un šeit ir eh, ļoti skaidrs, ka ir vajadzīga Eiropas Savienības kopīga pieeja, lai novērstu to, ka teroristiem ir pieeja eh, šādām ķīmiskām vielām. Un tāpēc 2013. gadā Eiropas parlaments un padomu pieņēma šo regulu 98-2013 par uh, um, spriedzekļu izēvielu uh, tirgošanu un pieejamību. Uh, tās ir ķīmiskas vielas, ko var izmantot, un uh, ir jābūt arī labai ziņošanas sistēmai par aizdomīgām transakcijām. Februāra beigās komisija pieņēma ziņojumu par šo regulu, kas uh, ir ar diviem nolūkiem. Pirmkārt, uh, tiek ziņots par regulas piemērošanu, un otrkārt, um, arī par um, delģētajām pilnvarām, ko izmanto komisija. Protams, jāpatur prātā, ka mūsu kolektīvā pieredze uh, kopš regulas pieņemšanas ir diezgan īsta, un līdz ar to nevar uh, izdarīt tādus galīgus secinājumus vēl. Ar šo ziņojumu komisija vēlas uh, ziņot par panākto progresu eksplozīvu prekursoru uh, apkarošanā un arī ziņot par uh, izaicinājumiem, kāda ir dalība valstīs šajā jomā. Un vēlreiz apliecinām arī uh, apņemšanos stiprināt mūsu pūliņus uh, nākotnē šajā jomā. Un vispēc uh, par šiem uh, tātad ļoti ies par šiem četriem punktiem. Pirmkārt, mēs uzskatām, ka šī regula tiešām dod ieguldījumu, lai samazinātu draudus, ko rada pašgatavots spriedzekļi Eiropā. Pirmkārt, ir samazinājies pieejamo izēvielu skaits Eiropas tirgū šo prekursoru apjoms un tagad tiek izmantots alternatīvas vielas, kas ir mazāk bīstams un ko var uh, izmantot um, tātad tiem pašiem mājasēmniecības nolūkiem, bet tas, tā, tās vielas nav derīgas uh, spriedzekļu gatavošanai. Otrakārt tiek uh, palielināta tiesības sargājošo iestāžu kapacitāte izmeklēt aizdomīgus uh, incidents un transakcijas. Piemēram, ja tiek nozaktas šādas ķīmiskas vielas, tad par to tiek ziņots. Šajā ziņojumā tiek uzsvērts arī tas, ka ir virkne izaicinājumu regulas ieviešanā. Uh, Dalībvalstīm galvenās problēmas ir saistītas ar to, ka ir ļoti gara piegādes ķēde. Mēs šeit runājam par mājasēmniecības produktiem un ir arī problemātiski ieviest uh, ierobežojums, piemēram, pārdošanai internetā un tam līdzīgām transakcijām. Un ir arī grūti kontrolēt šo preču kustību Eiropas Savienībā. Piegādes ķēdē galvenais uh, izaicinājums ir identificēt uh, tos produktus, kas var radīt uh, risku. Uh, jo šeit ir dažādi pircēji, gan uh, iedzīvotāji, gan uzņēmumi, profesionālie lietotāji, un šeit ir jāidentificē uh, aizdomīgas transakcijas. Uh, diskutēts jautājums ir tas, uh, vai uh, šī regula būtu jātiecina arī uz profesionāliem šo vielu lietotājiem, uh, nevis tikai parastiem lietotājiem, kā tas ir tagad. Uh, Un uh, strādāt pie šīs regulas, esam uh, redzējuši arī piemērus, kad teroristi joprojām var iegūt šos prekursors, un tāpēc uh, komisija gatavojas pārskatīt regulu, labot regulu, lai stātos pretī šiem izaicinājumiem un stiprināt šo sistēmu nākotnē. Mēs eh, izskatīsim iespēju pastiprināt ierobežojumus un kontroles jau attiecībā uz sarakstā iekļautām vielām un, kur nepieciešams, prasīsim arī eh, precizēt un harmonizēt dažus noteikumus, jo īpaši, ja tas palīdz eh, piegādātājiem labāk ievērot savas saistības. Un visbeidzot, mēs izvērtēsim arī papildus pasākumu plusus un mīnusus, tātad ar, ar ieguvumu un izmaksas, lai veicinātu visu iesaistīto pušu darbības kapacitāti. Un vispēcot ziņojumā mēs atzīmējam, ka komisija ir izmantojusi savas deleģētās pilnvaras 2016. gadā, lai trīs vielas uh, pievienotu regulas otriem pielikumu. Tas ir alumīnija pulvers, uh, magnēzija nitrāts un uh, magnēzija pulvers. Un es gribētu atzīmēt eh, pozitīvi to darbu, kas tika paveikts pastāvīgajā prekursoru eh, komitejā. Tur ir bijusi ļoti cieša sadarbība starp dalību valstīm un arī starp dalību valstīm un komisiju, un ļoti pozitīva uh, dinamika ir vērojama šajā jomā. Komisija arī turpmāk pilnībā apņemas pilnīgi ieviest regulu un ļoti rūpīgi vērtējam to, vai eh, būtu vajadzīgi vēl papildus pasākumu šajā jomā, un, protams, ar prieku eh, sadarbosimies arī ar šo komiteju. Paldies! Liels paldies! Vai kāds no deputātiem grib izteikties? Uh, Birgit Sipel, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Vienkārši, lai precizētu un saņemtu papildu informāciju par to, kas notiek, es negribu neko kritizēt, jo minējāt, ka ir uh, daudz ziņojumu par uh, aizdomīgām transakcijām. Vai šis skaits pieaug, tāpēc, ka apzināšanās uh, pieaug šajā jomā, vai uh, un vai tas arī noved pie skaidriem rezultātiem, proti, jo ir šādas problemātiskas transakcijas, vai uh, lielākā daļa šo transakciju uh, ir legālas, un vai tas noved pie kriminālām izmeklēšanām un konkrētiem rezultātiem. Vēl vai jūs varētu lūdzu paskaidrot, uh, jo ziņojumā tiek runāts par pilnvaru deleģēšanu, kā tas funkcionē un kā tas praksē ir noderīgi? Vai vēl kāds uh, grib izteikties pirms dodot atkal vārdu komisijas pārstāvim? Paldies, Birgita. Un tad tagad eh, atkal jums vārds Daskungs. Liels paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt, mēs redzam dažādus efektus. Dažkārt uh, šī te dažādu faktoru saspēle ir grūti ir novērtējama, bet ko mēs varam konstatēt kā faktus ir tas, ka uh, spriedzekļu prekursoru apjoms samazinās, un tas daļai ir tāpēc, ka audzi ekonomiskā operatori piemēro ierobežojumus, un daļai arī tāpēc, ka brīvprātīgi daži ražotāji ir pārtraukuši ražot šīs vielas uh, vai arī tirgotāji ir pārtraukuši tirgot šos eh, spriedzekļu prekursors. Un eh, piegādes ķēde nav ziņojusi par eh, kaut kādiem zaudējumiem vai traucējumiem. Un tas ir tas rezultāts, ko mēs redzam. Tātad ir mazāk, mazāk apjomā tiek tirgot šīs vielas. No otras puses mēs redzam, ka aizvien vairāk tiek ziņots par aizdomīgām transakcijām, par uh, pazušanu un zādzībām. Un tas ir droši vien tāpēc, ka ir uh, lielāka uzmanība, lielāka uzmanība tiek pievērst šiem jautājumiem, uh, uzņēmumi uh, vienkārši kļūst piesardzīgāk, vienkārši sakot, un arī tāpēc, ka ir uh, lielāka interese no tiesību sargājušo iestāžu puses un lielāks spiediens no šo iestāžu puses uh, uz ekonomiskajiem operatoriem. Dažas dalība valstis uh, eh, ir uh, apmainījušās arī informāciju par uh, atteiktām licencēm, bet uh, informācija ir tāda fragmentāra šobrīd par šiem jautājumiem, jo mēs esam uh, piemērošanas agrīnākajā posmā un droši vien, ka vēlāk uh, pēc dažiem gadiem mums būs skaidrāka aina pieejama. Runājot par deleģēto pilnvaru izmantošanu, līdz šim mēs šīs pilnvaras esam izmantojuši, lai pievienotu šīs trīs vielas, kuras es minēju, otriem pielikumam, kas nozīmē, ka tās var tikt kontrolētas. Tas tika uh, darīts parastajā veidā, balstoties uz komisijas priekšlikumu. Patiesībā uh, to prasīja pastāvīgā prekursoru komiteja, tās ir bija pašas dalībvalsts, tātad, kas prasīja, lai šīs trīs vielas tiktu pievienotas sarakstam. Šie priekšlikumi e, ir nosūtīti parlamentam un padomēji e, ierastajā procedūrā, un mēs nesaņēmām nekādus komentārus vai iebildumus, un tāpēc tas tika pieņemts. Paldies! Liels paldies! Es eh, droši vien, man droši vien vajadzēja minēt, ka jūs esat terorismu, antiterorismu un radikalizācijas nodaļas vadītājs. Paldies, kolēģi, ja nav vairs eh, komentāru vai jautājumu, tad paldies eh, komisijai um, par um, informāciju. Paldies, Birgit, jums, ka mums izveidojās arī diskusija. Paldies, tagad 6. un 7. punkts par atpakaļnosūtīšanas politiku. Jūs zināt, ka komisijas 7. martā pieņēma uh, ieteikumus par to, kā padarīt eh, efektīvāku atpakaļ nosūtīšanu. Šis ieteikums sniedz vadlīnijas dalībvalstīm par to, kā eh, atpakaļ nosūtīšanas direktīva būtu jāizmanto, lai sasniegtu šo mērķi. Un arī Maltas deklarācija, kas tika pieņemta 3. februārī, eh, tika pieņemta un tā, tā uzsvēra to, ka ir jāpārskat šī Eiropas Savienības politika. Te ir saikna arī ar komisijas paziņojumu. Uh, un uh, par šo te atpakaļ nosūtīšanas politiku. Un uh, te ir arī atjaunots rīcības plāns. Tagad došu vārdu Tudoraškungam, kurš ir nelegālās migrācijas un atpakaļ nosūtīšanas politikas nodaļas vadītājs DG Home, un viņš prezentēs mums komisijas rekomendācijas par efektīvāku a, atgriešanas politiku un a, atjaunoto rīcības plānu. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Chairman. Uh, Paldies, priekšsādātāja kungs. Godātais priekšsādātāja kungs, godātie deputāti, komisija vienmēr ir uzskatījusi, ka migrācijas pārvaldība ir dažādu darbību virkne un ir nepieciešams uh, to veikt ar efektīviem līdzekļiem, lai apkarotu nelegālo migrāciju un lai nodrošinātu efektīvu atgriešanu. Šāda skatījumā ir nepieciešams uh, ieviest uh, dažādas uh, rīcības gan uzņēmēju valstīs, gan izcelsmes valstīs. Komisija tātad pieņēmusi rīcības plānu par atgriešanu, un tur ir dažādi pasākumi, kas būtu veicami, taču faktiski tas vairāk attiecās uz periodu pirms migrācijas krīzes. Ja mēs skatāmies uz uh, šā brīža skaitļiem, tad šis rīcības plāns vairs nav aktuāls un tas ir jāatjauno. Atgriešanas līmenis pēdējo gadu laikā ir aptuveni 35%, 37%. Ja mēs skatāmies uz sasaistē ar Rietumbalkāniem vai Austrumpartnerības valstīm, ar kurām ir ļoti labi nolīgumi, tad šis atgriešanas līmenis ir pat vēl zemāks par 30%. Šobrīd ir vairāk kā miljons patvaru meklētāju, kas iebraukuši Eiropas Savienībā pēdējo divu gadu laikā. Un vairumā gadījumu šie jautājumi tiek risināti, nereti noraidot patvērumu lūgums. Jaunais rīcības plāns un pakotne, ko esam pieņēmuši marta sākumā, uh, tātad rīcības plāns un re rekomendācijas ir pieteikumi uz to arī orientējas. Mēs vēlamies ņemt vērā šo realitāti un ārkārtas situācijas raksturu, kāds atainojas dalībvalstīs. Ja mēs skatāmies uz to, kā dalībvalstis izmanto likumdošanas finansiālos un operatīvos instrumentus, kā labāk tad nodrošināt šo atgriešanu. Ko tieši ietver jaunais rīcības plāns no vienas puses? Mēs mēģinām skatīties, eh, kā nacionālās eh, atgriešanas sistēmas var padarīt efektīvākas, eh, lai atgriešana būtu tiešāka. Tādēļ pakotnē papildu rīcības plānam ir ieteikumi, kas detalizēti analizē to, kā dalībvalstis ir ieviesušas un transponējušas direktīvu. Un tas tad ir atsevišķs dokuments. Otrakārt, skatāmies uz to, kā dalībvalstis var sasaistīt labāk patvērumu procedūras ar atgriešanas procedūrām, lai veiksmīgāk nodrošinātu konsekvenci, sinerģiju nacionālā līmenī uh, un to, kā šie divi procedūru kompleksi tiek uh, savietoti. Treškārt, uh, Um, tiek minēta optimālāka informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm, kā arī starp dalībvalstīm un ES aģentūrām, kas nodarbojas ar atgriešanas uh, procedūrām. Apskatām pašreiz esošās uh, IT sistēmas dalībvalstīs un uh, to iestādēs piekļuvi šīm sistēmām un to, kā mēs varam uzlabot šo piekļuvi. Ceturtkārt, rīcības plāns runā par uh, paraugu prakses apmaiņu, lai nodrošinātu, pastā, lai nodrošinātu brīvprātīgas atgriešanas eh, veicināšanu, kā arī citus eh, aspektus, eh, kas palīdzētu izvairīties no trešo valstu tā sauktā šopinga um, saistībā ar brīvprātīgu atgriešanu un uzņemšanu atpakaļ. Mēs arī aicinām Eiropas Savienības uh, robežas uh, aizsardzības iestādes uh, aktīvāk uh, iesaistīties un uh, īstenot iespējami drīz uh, šos plānus arī no Eiropas krasta apsardzes un robežsardzes aģentūras. Ceram sagaidīt konkrētu lī, rīcību līdz oktobrim. Um, lūdzam arī palielinātu atbalstu dalībvalstīm. Uh, kas būtu aptuveni 200 miljonu apmērā, lai veicinātu brīvprātīgu atgriešanu. Tātad rīcības plāns aptver darbības, eh, kas skar eh, dalībvalstis un eh, trešās valstis. Tāpat arī, kā jau teicu, šeit pakotnē ir ieteikumi, kas ļoti pragmatiski raugās uz šo situāciju un atgriešanas direktīvu kā arī balstās uz pētījumiem un datiem, kas ir savākti Schengens misijas ietvaros par to, kā dalībvalsts varētu optimālāk piemērot un īstenot noteikumus, kas ir atgriešanas direktīvā. Mēs nenākam klajā ar jaunām prasībām vai saistībām, kas būtu jāuzņems dalībvalstī. Mēs pieturamies pie jau spēkā esošajiem drošības pasākumiem un ierobežojumiem. Rekomendācijas nav jāinterpretē uh, dalībvalstīs eh, kā eh, konkrēts pasākumu kopums eh, visās dalībvalstīs vienādi, jo tas ir atkarīgs no konkrētās situācijas katrai dalībvalstī. Mēs toties ceram, ka dalībvalsts ļoti kritiski paraudzīsies uz savām sistēmām, lai konstatētu, kas tieši tur darbojas un kas ne. Jābūt arī pēc iespējas labākai koordinācijai starp visiem nacionālajiem uh, dienestiem, lai veicinātu brīvprātīgu atgriešanu, lai būtu iespēja arī reaģēt uh, uz ārkārtas situācijām, kādas varētu rasties, ja rodas kādi šķēršļi. Ja ir kādas uh, problēmas saistībā ar efektivitātes um, nēsamību, mēs um, mēģinām izvērtēt, kur ir problēmas, uh, kā īstenot pātrinātās procedūras, kad tiek um, pieprasīts patvērums un tātad kā pātrināt visu šīs eh, formalitātes. Arī, zin, mēģinām runāt par preventīviem pasākumiem nelegālās migrācijas uh, apturēšanai. Un līdz uh, šī gada 1. jūnijam ir tātad jāsasniedz uh, šie mērķi. Divi punkti, kas attiecas uz tādu kritisku skatu punktu. Uh, uz uh, šiem jautājumiem, par kuriem diezgan intensīvi esam diskutējuši pēdējo nedēļu laikā, ir uh, rekomendācijas, uh, kas ir saistītas ar aizturēšanu un nepilngadīgajiem par aizturēšanu. Rekomendācijas skaidri norāda to, kā atgriešanas direktīva būtu jāinterpretē un jāpiemēro, lai pienācīgi izmantotu aizturēšanas um, ietvaru direktīvu. Tur uh, šim jautājumam netiek eh, piešķirta tāda tīri teorētiska nozīme. Nav runa par aizturēšanu aizturēšanas dēļ. Ir jāizmanto tie uh, limiti, kas ir direktīvā, un ir jāveicina sadarbība ar uh, trešajām valstīm. Kad šāda sadarbība pastāv un kad atgriešanas uh, misijas ir iespējams un praksē īstenojams, tad to var izmantot, lai izmantotu atgriešanu pēc iespējas efektīvāk. Kad šāda sadarbība nepastāv, tad, protams, mēs neparedzam to, ka dalībvalstis eh, eh, šādu procedūru izmantos, eh, kad būtu skaidrs, ka tas realitāte nedarbosies. Runājot par nepilngadīgajiem, kas ir ar pavad, pavadītu vai bezpavadības rekomendācijās ir teikts par to, ka pirmkārt jau jākonkretizē viņu juridiskais status, uzskatām, ka tas ir vissvarīgākais, kas būtu jādara dalībvalstu līmenī, jo neskaidrs juridiskais mazgadīgo, nepilngadīgo status varētu novest pie ļaunprātīgas šo cilvēku izmantošanas. Otrajā plānā rekomendācijās ir runāts par to, kā daļa no pilna izvērtējuma labākajās bērna interesēs, dažkārt atgriešana, eh, nepilngadīgi bērna atgriešana viņa ģimenē var būt eh, bērna interesēs, pat tad, ja tas ir izcelsmes valstī. Protams, eh, tas ir jādara tā visaptvaroši izvērtējot situāciju, taču var, variants par to, ka bērnu var atgriezt izcelsmes valstī, ir jāparedz kā viens no pasākumiem, ko var īstenot. Pakotne ir ļoti ambicioza un visaptvaroša. Te ir eh, pasākumu kopums, kas eh, runā par cilvēku resursiem, finansiālajiem resursiem un um, eh, sociālajiem ekonomiskiem resursiem. Un um, komisija uzskata, ka līdz uh, šī gada decembrim būtu tas jāīsteno, jāpiemēro. Lielas paldies! Šis jautājums ir ļoti svarīgs un delikāts. Tagad runātājs saraksts. Lūdzu, Mecels kundze pirmā. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlos pateikties komisijas pārstāvim par to, ka viņa prezentācija bija tik detalizēta un visaptveroša. Pavisam skaidri gribu norādīt uz to, ka ja ir kaut viens aspekts, uh, kur uh, viena joma, kur Eiropas migrācijas politikā ir milzīgi trūkumi, ko neīstenojam efektīvi un esam pat izgāzušies līdz šim, tas ir tieši šajā atpakaļ nosūtīšanā. Ja mēs raugāmies uz statistikas datiem, uz to, cik daudz cilvēku ir nosūtīti atpakaļ, tad skaitļi ir ļoti zemi, mazi, un tas ir saistīts ar tiem faktoriem, kas eh, tika minēti. Mēs nevaram uh, Mm, pietiekami uzsvērt to, cik svarīgi, lai visas valstis sadarbotos un lai būtu sistēma, kas piemērotos uh, vienādi visās dalību valstīs. Un te atsaucoties uz šo shopping uh, konceptu par brīvprātīgajiem nu, atpakaļ nosūtīšanas pakotnēm. Um, nu, Varu atsaukties arī šeit uz savu valsti, kur uh, Mēs esam veiksmīgi īstenojuši atpakaļ nosūtīšanas palīdzības programmas. Ir arī, tas ir piemērs tam, ko mēs varam darīt, lai nosūtītu atpakaļ šos cilvēkus atbilstīgi neizraidīšanas principam. Un te ir arī šie jautājumi iespējams un praktiski. Uh, īstenojams. Tas ir tas, ko minēja komisija, un tas ir mm, galvenais. Jā, atpakaļ uzņemšana nav pieņemama, ja dalība valstis nacionālajā līmenī vēl nav izveidojuši divpusējs uh, sadarbības nosacījums ar trešajām valstīm, tad uh, kādu lomu šeit spēlē komisija? Mēs atkārtoti arī un Eiropā doma savos secinājumos uh, prasa stiprināt komisijas lomu Un ik pēc trim, četriem mēnešiem mēs uh, saņemam informāciju par to, ka netiek darīts pietiekami pār uh, piekrastes robežu apmā, robežsarga apmācību. Arī te mēs sagaidām, ka tiks veikts lielāks darbs ātrāk, lai šis darbs tiktu arī veikts, ir noteikti termiņi. Uh, Un šeit mēs redzam, ka solītais un tas, par ko esam vienojušies politiski, e, tas vēl netiek mm, īstenots. Par nepilngadīgajiem ar to arī noslēgšu šeit viņu juridiskais status ir fundamentāli būtisks. Mēs arī ļoti labi zinām, kādas dažādas metodas tiek piemērotas dažādās dalību valstīs, Skaidrs ir viens, ka pašlaik ir uh, ļoti daudz pārkāpumu, ļoti daudz arī nepavadītie nepilngadīgie, kas tiek iesaistīti kriminālās uh, darbībās, kas vienkārši pazūd, un te dalību valstīm ir jāsadarbojas, lai raudzītu, kā mēs varētu īstenot tās politikas, par ko esam vienojušies, un lai īstenot tās efektīvāk. Lielas paldies, Birgit! Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribētu no savas puses runāt par kādu citu aspektu. Nu, cilvēkiem tas var patikt vai nē, taču tā ir realitāte. Uh, Atpakaļ nosūtīšanās elements ir daļa no mūsu patvēruma sistēma. Tie, kuri vēlas patvērumu, bet nesaņem šo statusu, ir jānosūta atpakaļ. Ideālā, protams, gadījumā viņi ir jānosūta atpakaļ uz savu izcelsmes valsti. Pirmais jautājums. Jā, es piekrītu, ja mēs runājam par atpakaļ nosūtīšanu, par to, kā mēs to īstenojam. Te ir jābūt ļoti skaidriem noteikumiem, lai nodrošinātu cilvēku cieņu un lai šī nosūtīšana notiktu pieņemamā veidā. Otrs jautājums - vai tiešām mēs nosūtam atpakaļ visus cilvēkus, kas neseņem patvēruma statusu, vai mēs viņus nosūtam uz izcelsmes valstīm, vai arī mēs domājam par šo cilvēku nosūtīšanu, at, nosūtīšanu atpakaļ uz jebkuru citu trešo valsti. Un tad te kādēļ kāda cita trešā valsts uh, pieņemtu cilvēkus, kas nav viņu valsts piederīgiem. Jā, mēs varam par to maksāt, bet es nezinu, kādu politisko signālu mēs nosūtām. Mēs varam kādām trešām valstīm maksāt daudz naudas, bet mēs neesam gatavi ap, m, mm, rūpēties par šiem cilvēkiem. Mēs prasam, lai trešās valstis rūpētos par šiem cilvēkiem. Kad runāju par atpakaļ nosūtīšanu, tad es domāju, ka ir jārunā par viņu nosūtīšanu atpakaļ uz viņu izcelsmes valstīm. Uh, Un te ir vēl viens jautājums. Mecols kundze jau to minēja, un tas tā ir. Jā, mums ir divpusēji nolīgumi atpakaļ nosūtīšanas jomā, bet varbūt mums vajadzētu tagad arī vienoties Eiropas līmenī. Uh, Es nedomāju, ka tas ir ļoti liederīgi, ja vienai no mūsu valstīm ir kāds atpakaļ uzņemšanas nolīgums ar kādu trešo valsti. Vienai valstī ir iespēja nosūtīt atpakaļ šos cilvēkus uz viņu izcēlesmes valsti, bet citām nu, un pārējām dalībvalstīm nav šīs iespējas. Kad mēs runājam par Eiropas patvērumu sistēmu, es uzskatu, ka mums ir nepieciešami arī Eiropas nolīgumi. Uh, atpakaļ nosūtīšanas jomā un atpakaļ uzņemšanas jomā un nevis tagad 27 dažādi divpusējie līgumi. Ja mēs gribam nosūtīt skaidru signālu, tad, protams, mēs gribam aizsargāt cilvēkus, kas bēg no kāra, politiskās vajāšanas, spīdzināšanas, bet mēs nevaram nodrošināt uh, to pašu aizsardzību cilvēkiem, kas bēg no nabadzības. Uh, Mums ir jānodrošina tas, ka patvēruma procedūra jāīsteno juridiski atbilstīgi, bet arī jāpātrina šī procedūra. Tas nav pieņemami, ka cilvēki Eiropas Savienībā uzturas gadu vai pat ilgāk, un tikai pēc tam viņi saņem lēmumu, ka viņi tiek nosūtīti atpakaļ. Neviens nekad mūžā to nesapratīs. Ja mēs gribam nosūtīt signālu, ka varam reāli aizsargāt tikai tos, kuriem ir tiesības uz patvērumu statusu, tad mums pie tā ir jāstrādā. Un tad mans jautājums ir sekojošs, vai jums ir kāda informācija? Yeah par to, kā dalībvalstis strādā pie tā, lai pātrinātu patvērumu procedūru un lai to varētu pā, pātrināt. Uh, atbilstīgi visām juridiskajām prasībām. Un tad ir vēl jautājums par sadarbību ar trešajām valstīm. Nu, kā mēs nodrošinām to, lai atpakaļ uzņemšanas nolīgumi darbotos, tiktu īstenoti, kādi tiek pieņemti pasākumi vai domām arī par citiem uh, soļiem un rīcību, jo izcelsmes valstīs situācija ir citādāka, vai mēs runājam tikai par tādiem uh, tādu ierobežojošu rīcību attiecībā uz šīm izcelsmes valstīm, vai arī mēs runājām par to, kā mainīt mūsu ārlietu politiku, tā skaitā tirzniecības, jūsaimniecība, enerģētika un tā tālāk tā joprojām. Kādas šeit ir stratēģijas? Vai jūs redzat kādu progresu? Paldies, Iet Kosterkungs. Es šeit gribētu uzsvērt, ka arī attiecībā uz nolaidītiem uh, patvērumu pieprasījumu iesniedzējiem. Uh, pret viņiem arī ir jāievēro cilvēktiesības balstoties uz Eiropas pamattiesību hārtu un arī eh, tiesiskuma princips ir jāievēro. Tam ir jābūt mūsu galvenajam izejas punktam attiecoties pret cilvēkiem, kuru patvērumu pieprasījumi ir noraidīti. Un man šeit dažkārt ir šaubas, vai tas tiešām tiek vienmēr ievērots. Un to gribētu precizēt ar diviem eh, piemēriem. Pirmkārt, kā eh, mēs. Uh, raugāmies uz to, ka uh, uh tiek uh, aizturēti bēgļi uz robežas, kā tas ir savietojams ar tiesisku priecību, ja mēs uzreiz pieņemam, ka uh, cilvēki ir uzreiz vainīgi, kur tad ir nevainības prezumcija, ja tā ir spēkā, tad tas ir vispārīgs tiesiskuma princips, un mums, kā Eiropas Savienībai, uh, tas ir svarīgs princips, to esam atzinuši, un tas ir jāievēro arī rīkojoties ar cilvēkiem, uh, kuri kā bēgļi vai migranti ierodas pie mūsu ārējām robežām. Otrakārt, kā mēs attiecamies pret nepilngadīgajiem, ir jāvadās pēc principa, ka pirmkārt ir jāaizsargā bērna um, uh, bērnu tiesības, bērnu intereses, un šeit ir jādomā par to, kādas iniciatīvas vajadzētu uh, attīstīt, lai nodrošinātu to, ka bērniem klājas labi, un uh, lai nodrošinātu uh, ģimeņu apvienošanu stiprināšanu. Paldies! Thank you, Mr. Diaz de Mera. Paldies, Diaz de Mera kungs! Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Šī prezentācija pamatojas uz atpakaļ nosūtīšanas direktīvas efektīvu īstenošanu un uz komisijas paziņojumu par e, efektīvāko atpakaļ nosūtīšanas politiku. Nu, tas ir pamats šīm diskusijām. Es vēlos arī atgādināt, ka atpakaļ nosūtīšanas direktīva – tika debatēta 2004. un 2009. Um, periodu laikā, kā to atgādināja arī kolēģi. Tad uh, šī, šo direktīvu atbalstīja lielākā daļa politiskās grupas. ETP arī balsoja par šo direktīvu. Mūsu vidū bija arī toreiz britu konservatīvie, par to balsoja un to atbalstīja arī sociāldemokrātie ar vienu izņēmumu. Divi spāņi nebalsoja Marelkungs un Apjalkungs neatbalstīja šo direktīvu. Nu, lūk, tās ir izais punkts. Un tas tiesa, jā, ka šī direktīva raisīja lielu polemiku. Viens ļoti svarīgs jautājums, ko vēlos uzdot pārstāvim. Uh, no komisijas, cik daudz Eiropas Savienības dalību valstu savā nacionālā likumdošanā vispār ir transponējušas šo direktīvu, cik valstis īsteno šo direktīvu, cik nē. Es atgādinu, ka bija ļoti garš pārējais periods, īpaši tas tika paredzēts Grieķijai, jo tā ir īpaša ģeogrāfiskā situācija. Lūk. Ja es pareizi atceros, Tad komisijas pārstāvis sacīja, ka pilsoniskās sabiedrības spiediens arī ļauj risināt svarīgs jautājums par aizturēšanu un nepilngadīgo situāciju. Es nezinu, vai jāvēršas pie juristiem, lingvistiem šeit, cik es atceros atpakaļ nosūtīšanas direktīvā vispār neparādās vārds aizturēšana, bet parādās uh, administratīva aizturēšana un nevis krimināla aizturēšana. Līdz ar to ļoti svarīgi, lai padome un komisija arī vienotos par šo konceptu izmantošanu. Tie ir ļoti svarīgi tieši šai brīdī, kad izvērtējam atpakaļ nosūtīšanas politikas, jo direktīvā, cik atceros, nav vispār atsaucis uz kriminālu arestu. Un te par to tiek runāts. Ir runa tikai par administratīvu aizturēšanu. Atceros 2006. 7. gadā, kad strādājām pie šīs direktīvas, mēs mēģinājām nodrošināt šo juridisko drošību, tad, kad ir šī administratīvā aizturēšana. 18 mēneši bija šis aizturēšanas termiņš. Jā, Karlos piekrīt, jo viņš arī toreiz strādāja pie šīs direktīvas. Tad, nu, es vēlētos zināt, vai pēc 18 mēnešu administratīvās eh, aizturēšanas, vai ir šī juridiskā iespēja, ka šis valsts piedrīgais, eh, kura tautība valsts piedrība nav identificēta, vai arī kas netiek uzņemts eh, pamatojoties uz divpusējiem atpakaļ nosūtīšanas nolīgumu, kas notiek ar šiem cilvēkiem. Uh, Un uh, komisijas paziņojums par efektīvu šīs direktīvas īstenošanu vai šajā paziņojumā tiek tas ņemts vērā. Un, protams, pauž arī savu satraukumu par uh, nepilngadīgo bērnu situāciju. Paldies, Dievs, Demēras kungs! tiešām ļoti svarīgs institucionālais atgādinājums par šo direktīvu. Jā, beigās es gribēju uzdot jautājumu par šo aizturēšanas politiku. Jā, šī krimināla aizturēšana, arests netiek vispār minēts uh, direktīvā, bet komisijas rokas grāmatā ir šis vārds detention. Un kā uh, šis koncepts tiek lietots, nu, tas viss ir diezgan lielā mērā um, dalībvalstu kompetencē. Uh, Jā, es vēlos arī tad pievienoties jūsu jautājumam par šo aizturēšanu un uzdot jautājumu komisijai. Pilsoniskā sabiedrība tiešām satraukt par to. Un arī Diezdamēra kungs atgādināja, kas tad ir šai direktīvā, bet man ir jautājums, vai tiešām tā ir, Tātad, ko komisijas rūgas grāmatā tiek teikts, ka aizturēšana nevajag izmantot sistemātiski, tad kā komisija uz to raugās? Kā mēs zinām, dažas dalība valstis tagad izmanto diezgan sistemātiski aizturēšanu, bet jūs rūpas gromitā rakstīts, ka to nevajag darīt sistemātiski. Nu, tad kā jūs uz to raugāties? Diezdemēra kungs teica, ka vispār aizturēšanas koncepts vispār nav direktīvām. Tagad Radev kungs. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs teroristu uzbrukumi Stokholmā pagājuši nedēļ, kā arī uzbrukumi Berlīnē pagājuši gadu norādīja uz to, ka mums ir šeit jābūt efektīviem um, atpakaļ nosūtīšanas um, pasākumiem, jānosūta atpakaļ imigranti, kas neatbilst uh, uzņemšanas kritērijiem. Bet, protams, šīs direktīvas īstenošana saskars ar praktiskām grūtībām. Tikai tad, ja nosūtam atpakaļ tos, kuriem nav tiesības uzturēties ES teritorijā, tikai tad mēs varēsim uzlabot arī to situāciju, kuriem ir tiesības šeit palikt. Tādējādi svarīgi nodrošināt ļoti labu sadarbību ar trešajām valstīm. Ir nepieciešama vairāk atpakaļ uzņemšanas nolīgumi gan Eiropas, gan nacionālā līmenī jo mazāk nelegāli imigranti būs šeit Eiropā, jo mazāk būs arī atpakaļ nosūtīšanas procedūru. Bulgārija ir ārējā robeža. Eiropas Savienībā un Bulgārija dara visu iespējamo, lai nosūtītu atpakaļ visus tos, kuriem nav tiesības uzturēties Eiropā. Mēs mēģinām atvieglot situāciju tiem, kuriem ir tiesības uz aizsardzību, bet mēs vieni nevaram tikt ar šo problēmu galā, tādēļ ir nepieciešama solidaritāte un ekspertu palīdzība. Tas ir ļoti būtiski, lai aizsargātu ārējo Eiropas saimnes robežu ar Turciju. Grapinī kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs. Šīs debats skaidri norāda uz to, ka ir ļoti daudz neskaidrību. Vispirms runājot pār sabiedrisko telpu, publisko telpu, mēs komisija tiekam kritizēti, jo nav skaidri nodalījums starp imigrantiem un bēgļiem. Publiskajās debatēs tomēr šie koncepti ir jāprecizē, kā arī šī piekļuvas tiesības uh, bēgļu tiesības, imigrācijas, uh, imigrātu tiesības. Šeit noteikumiem ir jābūt skaidriem. Un tas viss arī ir izriet ļoti skaidri mūsu šīs dienas debatēm. Tālāk, jā, direktīva, kā jau teica kolēģis, e, direktīva ļoti daudz e, izdeba, izdevētāja iepriekšējā sasaukumā, bet nu tagad situācija ir mainījusies. Katru mēnesi ir kādi jaunumi, arī aktualitātes mainās, arī Arī tas, kas nesen notika Stokholmā, um, komisijai ir jābūt jaunam plānam, atjaunotam rīcības plānam, bet man joprojām nav no skaidrs, pēc kā tas izskatīsies, nu kādi būs papildus pasākumi, ko piedāvā komisija, lai no vienas puses būtu skaidri noteikumi, lai varētu nodalīt bēgļus no imigrantiem, lai būtu skaidri. Jo, uh, Uh, iebraukšanas noteikumi, atpakaļnosūtīšanas noteikumi un jānodrošina arī drošība Eiropas Savienībā. Man ir vēl nepieciešami precizējumi, jo, nu, lietas nav skaidrs. Un noteikums nevarēsim uh, uniformā veidā piemērot visur. Mums te ir problēmas dalībvalstis nezina, ko darīt ar visiem šiem cilvēkiem. Mums nav vienmēr divpusējie nolīguma trešajām valstīm, kā teica jau arī Birgita. Nav arī vienmēr uh, Eiropas atpakaļ nosūtīšanas noteikuma nolīgumi. Ir tik daudz neskaidrību. Komisija ir jānāk klajā ar skaidriem pasākumiem, lai sabiedrība būtu skaidrs, kāda ir mūsu politika šajumā. Gēngas kundz, lūdzu. Paldies! Vēlējos precizējumu par juridiskajām garantijām, par juridisko arī cilvēku statusu. Daudzās valstīs tiek samazināts atbalsts uh, un arī tiek samazināts process, uh, patvērumu piešķiršanas status procedūru. Un tiešām tas satrauc. Uh, mani, jo vienkārši tiek darīts viss, lai uzreiz nosūtītu šo cilvēku atpakaļ. Uh, Bet tādā situācijā mēs pārkāpjam tiesības, kas skar tieši juridiskās garantijas cilvēkiem ir A un B klases pilsoņi. Ko darīs komisija, lai aizsargātu patvērumu meklētāju tiesības šajā konkrētajā gadījumā? Lielas paldies! Čina Lambert. Paldies, atvainojiet par to, kā nevarēja piedaloties piedalīties sanāksmes sākumā. Mums bija ēnu referents sanāksme. Dievs Demēra kungs ļoti pareizi runāja arī par uh, parlamenta uh, nostāju savu laiku. Es atceros, ka jā, ārkārtas situācijā tie bija 18 mēneši. Es tagad gribētu zināt, cik bieži dalību valstis pameto šīs, uh, šos ārkārtējos apstākļus, lai pagarinātu termiņus. Uh, kamēr cilvēki ir šajā administratīvajā aizturēšanā. Nu, šeit jāformulē mainās katrā valstī. Tad vai ir arī informācija ne tikai par vidējo aizturēšanas periodu, pirms viņi tiek nosūtīti atpakaļ, bet uh, kā ir ar uh, biežāko šo aizturēšanas periodu kā dalībvalsts to arī aprēķina, jo arī apmeklējot valstis iepriekš, mēs redzējām, ka ir vismaz viena dalība valsts, varbūt pat vairāk kā viena, kas katru reizi skaita termiņu no jauna, kad tiek šis cilvēks pārvietots, vai arī, kad ir kāds jauns spriedums par šo cilvēku, tas nav kumulatība, bet, teiksim, 10 dienas šeit, 25 citur un uh, 50 vēl kaut kur citur, un tad, tad tas nav kumulatīvi, bet katru reizi tiek skaitīts no nulles. Tad es arī gribētu zināt, vai dalība valstis ir progresējušas, izstrādājot arī procedūras um, šiem um, bezvalstniekiem jo ir valstis, kuras ir attīstījušas, arī izstrādājušas procedūras par viņiem, vai tā ir norma. Un tālāk par cilvēkiem, kas nevar tikt nosūtīti atpakaļ. Nav pārliecības, vai tad Islams valsts viņus uzņems atpakaļ. Kā mēs attīstām politiku šajā virzienā? Kā mēs strādājam ar šiem cilvēkiem? Um, vienkārši neatstājot viņus kā nelegālos imigrantus mūsu valstīs parlamentam bija arī šeit veikts pētījums. Ja mums nav jaunākās informācijas, varbūt vēlreiz nepieciešams šāds pētījums. Paldies. Paldies, Džīna. Paldies. paldies. Paldies. Pagājušo piekdienu terorists nogalināja četrus cilvēkus un cilvēkus savainoja daudz citus. Par spīti tam, ka viņam nebija tiesība atrasties valstī, viņam vienalga izdevās paveikt šo noziegumu. Kādēļ viņš bija šajā valstī? Nu, ir daudz politiķu un interesēto pušu, kas, iz, kas uh, eh, izmanto jēdzienu migranti bez dokumentiem. Un tātad cilvēki, eh, kam nav nekādu dokumentu, kas tos nevar uzrādīt vai apgalvo, ka tos ir pazaudējuši, paliek nelegāli valstī. Es eh, nezinu, vai ir vērts tik tiešām veltīt tik daudz uzmanības eh, cilvēkiem, kas nepakļaujas noteikumiem un vai ir tiešām vērts būt tik elastīgiem, taču ir daudz politiķu, kas ir eh, ļoti elastīgi noskaņoti par spīti dažādiem um, incidentiem, kas jau ir notikuši. Cecilija Vikstrāma 2014. gadā apgalvoja, ka tā vietā, lai atgrieztu pēc iespējas lielākos apmēros um, nelegālos um, migrantus uh, būtu pēc iespējas uh, jānodrošina viņiem iespēja palikt. Tātad uh, viņu risinājums, visu šo politiķu risinājums ir nodrošināt optimālus apstākļus un tādējādi veicināt aizvien lielāku nelegālo migrantu pieplūdumu. Man nav nekādas uh, uzticības eh, Cecilija Vikstromai. Es uzskatu, ka viņa eh, ne, būs tas cilvēks, kas visoptimālāk varētu risināt šos jautājumus, eh, ņemot vērā to, ka līdz šim šie procesi ir piedzīvojuši sakāvi. Es nedomāju, ka mums vajadzētu tagad tieši uzbrukt cilvēkiem atbildē, bet tas ir ļoti svarīgi Priekšsēdētājs te lūdzu rezumējiet. Jā, ko tad mums tagad vajadzētu darīt? Mums vajadzētu nodrošināt to, lai cilvēki, kuru pieteikumi noraidīt, nekavējoties pamestu valsti. Kad tas nav iespējams, mums ir jāvar aizturēt šos cilvēkus līdz brīdim, kad viņus nosūta atpakaļ. Ja mēs Eh, neko nedarīsim, tad eh, es uzskatu, ka mums ir jāpievēršas eh, šai prioritātei. Vikstrams kundze, tā kā mani pieminēja mans viedru kolēģi, es domāju, ka man vajadzētu precizēt vairākas lietas. Pirmkārt, uzskatu, ka ir diezgan savādi, lai neteikt vairāk, izmantot šo uh, iespēju izteikties, lai uh, uzbruktu kolēģiem par eh, šiem smagajiem jautājumiem, ņemot vērā to, kas ir noticis Zviedrijā, ir gājuši cilvēki. Mums šobrīd ir kopā jāpieņem lēmums par to, ka naidu nekad nedrīkst apkarot ar naidu. Vislabākais veids, kā pārkāpt pāri šai traģēdijai, ir saprast to, ka gaisma mīlestība ir daudz stiprāka par terorismu un naidu. Tas mums tagad būtu jāpaturprātā arī šajā komitejā, katram no mums. Es gribētu atgādināt kolēģei un visiem klātesošajiem, ka mēs esam pauduši savu politisko gribu parlamentā. Iniciatīvas ziņojumā ar visaptverošu pieju migrācijas jautājumam. Vairāk kā 70% deputātu norādīja uz to, ka tas ir nepieciešams par to, ko, par ko man tagad uzbrūk. Ir nepieciešami droši ceļi patvaru meklētājiem, lai nokļūtu Eiropā. Tas arī nodrošinātu drošību. Tad mēs arī zinātu, kas tieši brauc pie mums, no kuriem šie cilvēki ierodas eh, un eh, ko viņi vēlas darīt. Šajā haotiskajā situācijā, kad patvērums sistēma ir sabrukusi vai faktiski nekad nav darbojusies. Mēs to nemaz nezinām. Līdz ar to šīs būtu tās problēmas, kas jārisina. Mēs nedrīkstam padoties. Mums ir jāizmanto šis brīdis, lai apvienotos un dziļā ticībā par to, ka kopība, mīlestība, draudzība, Eiropas gars stāv pāri tam visam, ko tikko dzirdējām un ko esam piedzīvojuši pagājušo piekdienu. Paldies! Thank you very much. And the final... Lies, paldies, Vaitkungs. Jā, paldies priekšsādātāji, paldies arī komisijai par diezgan uh, visaptvarošo ziņojumu par jauno rīcības plānu efektīvai atgriešanas politikai. Un tomēr vēl ir vairāk atvērti jautājumi, jo jūs runājat par 20 miljoniem, kuri 2000. Uh, eh, 17. gadā jau ir izdoti tie 20 miljoni eiro, kas ir izdoti šai brīvprātīgajai atgriešanai, ja es pareizi sapratu. Un tagad rodas jautājums, vai tie ir tikai Eiropas Savienības līdzekļi, vai tur tiek ieskaitīti arī tie līdzekļi, kurus izmantoja, iztērēja dalībvalsts, vai tur ir vēl kādas papildus programmas no dalībvalstīm. Un tad um, rodas arī jautājums, tad, kad mēs dzirdam, ka uh, relatīvi maz līdz šim ir izmantojuši šos līdzekļus vai eh, ir brīvprātīgi atgriezušies, cik, eh, ar, ar cik lielām summām tad mums ir jārēķinās uh, Eh, cik saņem viens cilvēks, kas atgriežas savā valstī, un vai Eiropā šie, šī summa ir vienāda, piemēram, Grieķijā, ja kāds no Grieķijas atgriežas, vai tas saņem citu summu nekā kāds, kas, piemēram, no Zviedrijas eh, dodas prom un atgriežas brīvprātīgi. Vai tur ir kaut kāds vidējais rādītājs, kuru komisija eh, rīcības plānā iesaka dalību valstīm eh, piemērot, vai tas ir tad atstāts eh, brīvprātīgā migranta, kurš ir gatavs atgriezties ziņā, kā viņš par to ved sarunas, vai viņš saņem arī čeku, vai viņš saņem skaidru naudu, tāds ir jautājums. Un pēdējais jautājums, kā komisija novērš to, ka šis cilvēks, tad, kad uh, mm, eh, ja tiek sniegta skaidra nauda, kā viņi novērš to, ka pēc pusgada šis cilvēks atgriežas un kādā citā valstī iesniedz eh, um, patvērumu pieprasījumu, un tad varbūt eh, um, atkal saņem naudu, lai atgrieztos, vai, piemēram, kāds ģimenes loceklis šim cilvēkam to dara. Kā mēs esam nodrošinājuši to, ka šāda situācijas nenotiek? Did anyone else want to take the floor? No? Vai visi ir izteikušies? Vežie. Un, un pēc tam atgriezīsimies pie komisijas. Atvainojiet, es eh, šaubījos, vai man runāt, jo es eh, nokavēju debašu sākumu, biju ārlietu komitejā par uh, eh, Dublinas reformas balsojumu. Ir uh, grūti visu paspēt šobrīd. Man būtu pāris vispārīgāks dabas komentāru. Ir vairāki komentāri, kurus nevar ignorēt. Vispirms vēlos paust solidaritātes Cecilijai Vikstrēmai un visiem, visai Zviedru tautai pēc eh, pēdējā terorakta, kas eh, ir skāris eh, šo valsti. Es domāju, ka terorakti, kurus eh, daži labi šeit izmanto savā retorikā, eh, tas ir tiešām nepiedienīgi. Vairāk par to arī nerunāšu. Uzskatu, ka šobrīd mēs esam tādā šizofrēniskā situācija varētu tā teikt. No nu, vienas puses ir vairums deputātu, kas vēlas, lai es un komisija aizvien vairāk līdzdarbotos, un otras puses dalībvalstu padome aizvien vairāk vēlas, lai nebūtu šāds iejaukšanās viņu iekšējās lietās. Uzskatu, ka ir nepieciešams nodrošināt sistēmu, kas nodrošinātu to, lai visi patvērumu meklētāji tiktu vienlīdzīgi uztvērti un lai saņemtu pienācīgu, cienīgu, vienlīdzīgu apiešanos. Austrumu robeža šobrīd ir kā caurduris, kamēr dienvidu robeža ir aizvien nobloķētāka, ņemot vērā to, ka vismagākā situācija konflikt zonas, kara zonas ir tieši dienvidos, nu tad es gribētu zināt, kas tieši notiek. Mūs jau brīdināja NVO, lai mēs būtu piesacīgāki par atpakaļ uzņemšanas nolīgumiem, lai mēs būtu piesacīgāki un rūpīgāk attiektos eh, pret uh, situāciju, kāda skara cilvēkus, kas tiek uh, atgriezti, kad uh, minimālās tiesības netiek ievērotas. Mēs redzējām jau līguma ar Turciju gadījumā un ar Afganistānu gadījumā, kas notiek ar Āfrikas raga valstīm. Es esmu francūzieti, es cīnos par to, lai uh, Eh, Sudānas eh, izcelsmes iedzīvotāji netiktu sūtīti atpakaļ uz turieni, eh, nākot no Darfūras un citām vietām. Šobrīd viss ir pilnīgi kājām gaisā apgriezts. Šobrīd faktiski samazinās brīvprātīgas atgriešanās iespējas. Ir centieni panākt pēc iespējas lielāku patvaru meklētāju uh, aizturēšanu un piespiedu atgriešanu, tie nevar būt risinājumi, ja mēs vēlamies ievērot cilvēktiesības un migrantu tiesības, un sevišķi, ja mēs vēlamies uh, ievērot Ženēvas konvencijas uh, normas. Es baidos, ka mēs no tā visa aizvien vairāk attālināmies. Labi. Vai es varētu atgriezties uh, pie komisijas uh, pārstāvja Tudorak kunga teikt, um, vai jūs varētu lūdzu atbildēt uz uh, komentāriem, vai varētu koncentrēties sevišķi uz to, ko tieši komisija var nevar darīt, konkrētāk minot uh, jautājums, kas skar uh, aizturēšanu, laika grafikus un cits jautājums. Lūdzu, centieties pēc iespējas konkrētāk un specifiskāk atbildēt uz šiem jautājumiem, cik lielā mērā mēs varam ietekmēt šos procesus, cik lielā mērā komisija var to ietekmēt. Uh, paldies priekšsādātājiem, paldies visiem uh, deputātiem par uzdotajiem jautājumiem. Pirmais jautājums. Tas parādījās vairākos jautājumos, proti atpakaļ uzņemšanas nolīgumi un sadarbība ar trešajām valstīm. Jā, bez šādas sadarbības un bez labiem nolīgumiem par atpakaļ uzņemšanu mēs nevaram veidot efektīvu atgriešanas politiku. Un es pilnībā jums piekrītu. Vairāk kārt komisārs, tad, kad viņš bija šeit, runāja par uh, to, cik ļoti komisija un ārējās darbības dienas cenšas panākt uh, nolīgums ar valstīm par atpakaļ uzņemšanu. Un mēs šeit runājam par uh, visu Eiropas uh, nolīgumam, nevis uh, divpusējiem. Bet, lai noslēgtu šāds nolīgums, arī otrajai pusē ir jāiesaistās. Līdz šim mums ir izdevies 17 trešās valstis uh, pārliecināt, uh, noslēgt atpakaļ uzņemšanas nolīgums, un tie labi darbojas. Uh, pat ja mums bija zināmas problēmas ar Pakistānas nolīgumu, bet pat uh, tur uh, lietas labāk funkcionē pēdējā gada laikā nekā pirms tam. Bet uh, šobrīd mēs uh, vedam sarunas protokoļu uzņemšanas nolīgumiem, bet mēs nedrīkstam gaidīt brīnums. Mēs uh, um, strādājam ar tiem instrumentiem, kas mums ir. Jā, bija jautājums, vai mēs pietiekam daudz uh, Um, darām šajos nolīgumos. Jā, mēs to darām, mēs izmantojam visas mūsu iespējas, un ir arī šīs te kompaktu valsts, mēs izmantojam dažādus uh, mehānismus, kā izdarīt ietekmi, uh, Eh, mēs iesaistām dažādus eh, citu politikas eh, jomu elementus, piemēram, tirzniecības un vīzu elementus, lai rastu pareizo sadarbības ietvarus un panāktu šādu atkaļuzņemšanas nolīgumu parakstīšanu ar trešajām valstīm. Un pēdējos mēnešos esam cenšies panākt rezultāts un esam pat eksperimentējuši ar tādām inovatīvām praktiskām pieejām, uh, Uh, un, ja, piemēram, kāda dalība, kāda trešā valsts negribēja parakstīt atpakaļošanas nolīgumu, uh, tad, piemēram, Afganistānas gadījumā mēs atradām standārtu darbības procedūras vai cita veida sadarbības formas, kas tomēr um, ir ļoti precīzi attiecībā uz eh, noteikumiem, kas ir spēkā. Vai mēs esam apli, apmierināti ar sarunu status līdz šim? Mēs neesam apmierināti, mēs uh, gribam panākt vairāk, mēs ceram, ka trešās valsts, jo īpaši Rietuma Āfrikā izcēlesmes valstis, ar kurām mēs uh, vēlētos uzlabot sadarbību atpakaļ uzņemšanas jonā, ka tās kaut ko Eh, uzlabos, un mēs tomēr turpinām sarunas ar šādām valstīm un izmantojam partnerības ietvaru, lai, labākus, lai sasniegtu labākus rezultātus. Otrs jautājums par eh, patvērumu procedūrām un vai dalība valstis izmanto visas uh, iespējas, kas ir to rīcībā, visus mehānismus, lai pātrinātu uh, patvērumu procedūras. Mēs uh, visu laiku vērojam, kā um, dalībvalstis piemēro patvērumu likumdošanu, monitoram šo procesu. Tā ir uh, daļa no pastāvīgā novērtējuma procedūras, kas tiek īstenota. Par uh, atgriešanas direktīvu un aizturēšanas uh, noteikumiem, kā to deputātu uzsvēra, un jautājums par to, vai ierobežojumi uh, tiek ļaunprātīgi izmantot vai pārkāpti, kas noteikti direktīvā. Un bija arī jautājums par to, cik dalībvalsts ir transponējuši direktīvu. Runājot par transponēšanu, visas dalībvalsts ir to izdarījušas. Pakāpe un veids, kā šī transponēšana tika īstenota, ir atšķirīgs. Un, kā jau teicu, tagad divus gadus uh, veicam Schengens izvērtēšanas misijas. Uh, jo īpaši par atgriešanu. Un balstoties uz šiem izvērtējumiem, mēs esam sastādījuši mūsu rekomendācijas. Nekas rekomendācijās nav teorētisks vai uh, ne, un arī nebalstās ne uz kādu teorētisku novērtējumu. Tas viss balstās uz praktiskiem novērojumiem un atziņām, ko esam savākuši Schengens izvērtēšanas procesa ietvaros. Un tas veids, kādā direktīva ir transponēta, uh, Uh, kā dalība valstis piemēro laika limitus uh, aizturēšanai, uh, tas arī tika izvērtēts šajā izvērtējumā. Prakses ir atšķirīgas, nesam līdz šiem brīdiem Schengens izvērtēšanas misiju ietvaros konstatējuši pietiekams iemesls, lai uzsākt pārkāpuma procedūras, bet mēs uh, Eh, šādu iespēju visu laiku paturam prātā. Tas ir mūsu iespēju sarakstā atkarībā no tā, kā šīs Schengens izvērtēšanas misijas turpināsies, jo šobrīd esam tikai līdz pusē tikuši dalību valstu izvērtēšanā. Vai tiek pienācīgi nošķirti uh, bēgļi un uh, E, nelegālie imigranti. Mūsuprāt, jā, ir ļoti skaidri nošķirts šīs divas kategorijas mūsu pašu likumdošanā, runājot par attieksmi un par um, procedūrām, kāds tiek piemērots attiecībā pret bēgļiem, kas prasa patvērumu, vai uh, pret tiem, kuri tiek konstatēti kā nelegālie ieceļotāji, un tur ir jāievēro zinām noteikumi juridiski līdzekļi uh, pretstatā uh, legāliem iecinošanas veidiem, mēs neuzskatām, ka šeit ir kaut kāds pretrunas starp abām šīm lietām, ir jāveic efektīva atgriešana un jānodrošina legāli iecinošanas ceļi, un mēs to visu cenšamies iekļaut mūsu pārvaldības sistēmā, migrācijas jomā. Finansējums uh, atgriešanas procedūrām un politikām uh, Deputāta kungs minēja 20 miljonus. Precizēšu, ka līdz šim um, patvērumu migrācijas integrācijas fondā 806 miljoni uh, eiro ir atvēlēti, lai atbalstītu atgriešanas uh, uh aktivitātes. Un, uh, 2017. Um, gadā komisija dos vēl 200 miljonus, lai veicinātu šīs aktivitātes. Tātad finansējums ir, to var izmantot dalībvalstu iestādes programmām, kas attiec uz brīvprātīgu atgriešanos, gan arī uh, īstenojot uh, atpakaļ nosūtīšanu, kur tas ir nepieciešams. Vai Mēs pietiekami sekojam brīvprātīgo atgriešanas gadījumu uh, norisei. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Un eh, ir šīs uh, brīvprātīgās atgriešanās palīdzības paketes, uh, un tur ir iekļaut arī reintegrācija. Mums ir programmas, uh, jo īpaši valstīs, kurās tas ir ļoti delikāts jūtīgs jautājums. Uh, lai paraudzītos, kā tie cilvēki, kas atgriež savā valstī, atkal integrējas sabiedrībā. Mums ir jāpalīdz šīm valstīm uzņemt un atkal integrēt šos cilvēkus. Un, un jānodrošina arī tas, ka viņi nedodas atkal šajā bīstamajā ceļā uz Eiropu. Paldies! Paldies! Un tagad um, es gribētu šos punktus 8.7. punktu noslēgt. Balsojums ir paredzēts 11.10. Tagad eh, būs pārtraukums. Ja jums vēl nav jūsu balsošanas kartes, tad eh, tagad būtu labs brīdis eh, aiziet tai pakaļ. Balsosim 11.10, bet lūdzu neesiet par vēlu. Ierodieties laikā. Okay, colleagues, we're going... Labi, kolēģi, sāksim balsojumus. Apsēdieties, lūdzu. Everyone ready? Vai visi ir gatavi? Un sāksim ar uh, astoto punktu finanšu noteikumu, ko piemēro Savienības vispārējiem budžetam. Daniela Vioti ir uh, referente mēs varam sākt ar 15. grozījumu. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Labi. Vienkārši pagaidīsim vēl pāris kolēģus, kuri tikko ierodas. Vienkārši paturēšu uh, balsojumu atvērtu nesteidzieties, nesavainojieties, nu kādu dienu kaut kas noteikti notiks tādā steigā, un es droši vien būšu vainīgs. Okay, every... Labi, vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 16. 16. grozījums balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Mana iekārta nedarbojas. Es balsoju par. Es pārsēdīšos. Pieņemsim šo ziņojumu šo balsojumu un uh, atzīmējiet, ka Spinelli kundze balsoja par, jo tas ir viņas grozījums. Vai nu varbūt viņi grib tomēr balsot pret savu uh, grozījumu. Jūs pārsēdāties, Spinelli kundze, ļoti labi. Labi, joprojām varam balsot. Labi. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums par. Es atvainojos, sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Norēdīts. Pirmais un 20. grozījums balsojam, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. grozījums, pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījuma otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums, kurš, es atvainojos, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. grozījums, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. grozījuma otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37., 38. un 39. grozījums visi kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad apsvērumi. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 13. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45 pār, 5 pret, 3 atturējušies. Apsveicu referenti. We now, uh, move to the... Tagad pārēsim pie 9. darba kārtības uh, punkta un balsojuma par nolīgumu par operatīvo un strateģisko sadarbību starp Dānijas eh, karalisti un Eiropolu. Jā, referents vēlas izteikties. Paldies. Trīs grozījumi šeit ir Sīpels kundzes, Činičī. Grozījumi, Petersen eh, grozījumi, mēs varam atbalstīt visus trīs. Thank you very much, Mr. Diaz de Mera. Liels paldies! Labi, kolēģi, tad pāriesim uzreiz pie balsojuma. Pirmais grozījums - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums - sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais - sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgas balsojums eh, pēc saraksta. Sākam balsot. Pieņemts. Eh, pēc viens var par viens pret viens atturs. Eh, sveicam referentu. Paldies, kolēģi! Ar to arī e, noslēdzam balsošanu un sanāksmi. Tagad koordinātors sanāksme. So Desmit minūšu pārtraukums. Un tad koordinātors sanāksme.